Okay, that's quite useful. So um, I've just been told that from today onwards. Nu, es esmu e, noskaidrojusi, ka no šīs dienas e, balsošanas saraksti būs publicēti tiešsaistē. E, vienlaikus, kad tās tiks izsūt, šie saraksti tiks izsūtīti locekļiem. Un Un tad būs arī diskusijas par to, vai individuālais eh, grozījums ir pareizajā vietā vai nē. Un tādējādi interes, ieinteresētajām pusēm būs lielāka iespēja komentēt, vai m, mm, tehniskā ziņā viss ir pareizā secībām. Un vēl ir arī tāda lieliska lieta, ka būs nodrošināta cauradzamība. Labrīt! Sāksim eh, tūlīt darbu pie Šansovas kundzes ziņojuma. Stirniecības un ieguldījumu politikas ārējā ietekmas publiskā un privātā sektora iniciatīvām valstīs ārpus ES Čārnsovas kundze. Liels paldies priekšsēdētāji. Es e, nenolasīšu savu atzinumu, bet es tikai īsi paskaidrošu nu, pamata informāciju šim atzinumam. Uh, Noteikumi privātām publiskām eh, partnerībām ir mūsu komitejas kompetencē, tāpat arī publiskā iepirkuma un koncesiju jautājumi. Inte ziņojuma sākotnējais virsraksts eh, tieši eh, runāja par IMCO kompetencē, bet pateicoties koordinatoriem šīs kļūmes tika izlabotas. Līdz ar to tagad INTE pārziņa esošais atzinums attiecas uz PPP trešajām, trešajās valstīs, jo īpaši koncentrējoties uz attīstības programmām. Tāpēc primārais iemesls un doma mūsu atzinumā ir uzsvērt mūsu nostāju un uz to paraudzīties no Eiropas uzņēmumu viedokļa, kas pievienojas šajās PPP. Vienotā tirgus ieguvumi šiem uzņēmumiem, iestājoties šādās partnerībām, sniedz daudz zinātības atpakaļ mūsu pašu tirgos, kas palīdz veicināt izaugsmu, nodrošināt darba vietas tajā pašā laikā. Eiropa palīdz arī citām valstīm pasaulē attīstībā, un tas ir izmaksas efektīvs veids, kā uh, attīstīt mūsu iz, attīstību un izvairīties no izšķērdības. Eiropas Savienības uzņēmumiem jābūt daļai no PPP un ir jāparūpējas par to, lai tas e, notiktu ievērojot līdzsvarotus noteikumus un taisnīgus noteikumus. Es uzskatu, ka šajā atzinumā visi šie jautājumi ir risināti un ceru, ka visas grupas to var atbalstīt. Lielas paldies! ēnu referents no ETP nav klāt. S un D Marija Grafīni ēnu referents nav šeit, EKR Maklārka kungs nav klāt. Z no zaļajiem un citām grupām nav ēnu referentu. Varbūt, ja kādam citam ir komentāri, tad lūdzu. Jā, es izteikšos Makārkenas kundzes vārdā. Viņa atvainojas par to, ka nevar piedalīties. Mēs no savas puses esam gandarīti par šī ziņojuma atzinumu, kas Inte komitejai eh, tika izstrādāts no Zarandila kunga puses, un mēs atbalstām Čaranzovas kundzes atzinumu un PPP tiešām veicināja ekonomisko izaugsmu. Mēs uzskatām, ka ES uzņēmumu plaša mēroga piedalīšanās starptautiskā mērogā veicinās konkurētspēju, izaugsmu, tehnoloģiju, iesaist inovācijas un te ļoti labi tiek uzsvērts tas, ka ES uzņēmumiem ir jāizmanto tirgus pieejas iespējas un ir iespēja arī iesaistīties PPP Mm, plašākā mērogā un ir tajā pašā laikā arī izaicinājumi. PPP veiksmīgi iz, izmantošana nozīmē, ka jābūt attiecīgiem pārvaldības noteikumiem un arī caurredzamībai jānovērš korupciju un jābūt e, izmaksu efektivitātei projektos gan īsā, gan garā termiņā un riski arī atbilstīgi ir novērtē. Nu, mēs sagatavosim grozījumus, paturot to visu prātā un mēs būsim ļoti priecīgi sadarboties ar uh, referentu šajā atzinumā, kas EKR ir ļoti svarīgs. Mr. Nielsen. Nielsen kungs. Paldies. Es uh, uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgs temats. Un ir ļoti svarīgi, ka mēs iekšējā par iekšējo tirgu atbildīgā komiteja. Atbildam arī par privātās un publiskās partnerības jautājumiem. Un es vēlētos izteikties, ka sociālās ekonomikas starbu grupas priekšsēdētājs es uzskatu, ka patiešām ir ļoti svarīgi būt klātesošiem starptautiskā mērogā, ir svarīgi veicināt sociālo ekonomiku Un te domāju par asociācijām, kooperatīviem, jauniešu organizācijām, dažādiem fondiem. Līdz ar to var teikt, ka ir dažādi veidi, kā vadīt uzņēmumus. Kooperatīviem ir arvien lielāka loma visā pasaulē. Es domāju, ka būtu labi, ja tas arī figurētu uh, Mm, dokumentā. Līdz ar to vajadzētu runāt par atzinumu projektā par kooperatīviem, jo tiem ir arvien lielāka nozīme pasaulē, jo īpaši nabadzīgākās valstīs, kur ir bažas, ka lielie uzņēmumi visu pārpirks, un e, šādas kooperatīvu formas kļūst arvien populārākas. Būtu ļoti labi, ja atzinuma projektā būtu kāds vārds par kooperatīviem. Paldies! you want to take the floor, Adam? Adam, Adam Shensfield, vai jūs vēlaties uzstāties, lūdzu? Paldies, priekšsēdētāji. Es šodien vēlētos runāt eh, Rozātī kunga vietā kurš, diemžēl, ir aizņemts, viņam ir citas darīšanas, un viņš ir pašlaik eh, citā komitejā klāt. Bet es eh, uzskatu, ka PPP tēma ir ārkārtīgi svarīga. Un mēs eh, priecājamies par to, ka mēs esam pieskāršies šai tēmai ziņojuma ietvaros un ka strādāsim pie tās padziļināti. Rozātīkungs vēlējās uzsvert, ka, ka privātās publiskās partnerības ir ārkārtīgi nozīmīgas tieši izaugsmas ziņā. Un tieši tāpēc eh, mums ir jāpievēršas Eiropas eh, vienotajam tirgumam Eh, kā arī iespējai eh, šo te formu, PPP, eh, ekonomiskās sadarbības formu, izmantot arī sadarbībā ar trešajām valstīm. Jāsaka, ka parasti uzņēmumi un valsts iestādes, kas iesaistās PPP, ir ar tādu daudzgadīgu pieredzi attiecīgajā jomā un parasti meklē stabilus darbības apstākļus, un tādēļ ir e, e Eiropas Savienībā jānodrošina, lai sadarbībā ar trešo, trešajām valstīm iesaistītie uzņēmēji varētu e, paļauties uz stabilitāti. Un jāsaka, gan šī pati problēma jau neskar tikai uh, sadarbību ar trešajām valstīm. Mums vajadzētu padomāt arī pašiem par savu iekšējo tirgu. Uh, kas arī nav brīvs no problēmām. Un, diemžēl, mums nav pagaidām tāds eh, vienots viedoklis par PPP eh, veidošanu Eiropas eh, Savienībā. Ir valstis, kurās ir ļoti labs tiesiskais regulējums privātajām publiskajām partnerībām, un ir valstis, kurās, kurām likumdošanas vispār šajā jomā nav arī attieksme pret šiem formējumiem ir ļoti atšķirīga. Un tieši tādēļ nākotnē privāto publisko partnerību tēmai būtu jāpievērš arī analizējot situāciju vienotajā tirgu, jo šāda veida partnerības dod savu ieguldījumu izaugsmē Eiropā. Un Razātī kungs eh, arī ir iesniedzis virkni grozījumu šajā sakarā. Paldies! So, still... Karapīnī kundze joprojām nav ieradusies. Vai kāds eh, cits loceklis vēlētos izteikties? Nē? Komisija var izteikties, Haierhera kungs ir no uh, eh, DG Grow. Nē. Jesena kungs no intelektuālā īpašuma un iepirkuma mm, no DG Trade ir uh, klāt šajā sanāksmē. Jā, tas izklausās loģiskāk. Paldies priekšsēdētāji. Mēs vēlētos pateikties eh, referentē par eh, ierosinājumiem rezolūcijai. Mūsu prātā ir labs līdzsvars, ka no vienas puses tiek atzīts, ka PPP var būt eh, ekonomiskās izaugsmes mm, veicinātāju, no otras puses tiek atzīts tas, ka Eiropas uzņēmumiem ir aizdevumu ekspertīze un galvenokārt šī iemesla dēļ ir mm, šī nozīmība tam, ka mēs turpināsim ieguldīt pūles. Šajos jautājumos ir dažas valstis, kas iesaistās, tad, kad mēs e, tieši uh, slēdzam tirzniecības nolīgumus. Un mēs e, esam ļoti gandarīti par šo piedāvāto tekstu un priecīsimies strādāt ar parlamentu pie rezolūcijas kopumā. Paldies! Dīta Vai jūs vēlētos nedaudz rezumēt visu? Nu, es varbūt nerezumēšu, bet es tikai pateikšos visiem par izteiktajiem komentāriem. Es varu tikai uh, piekrist vairākumam no tiem, un es gaidīšu jūsu rakstiskos grozījumus, lai mūsu atzinums būtu vēl jo spēcīgāks. Paldies! Tagad būs īsts pārtraukums pirms balsošanas. Everybody, we're having a little discussion here on whether or not we can simplify our šķiet, eh, ka notiek diskusijas par to, vai mēs varam vēl tālāk vienkāršot mūsu balsošanas procedūru, saka priekšsēdētāji. We're going to move straight to the votes because we've got a uh, long voting list on Mums ir ļoti gārš balsošanas saraksts. Šorīt eh, sākam ar Šanlevs kundzes ziņojumu par transporta līdzekļu e-call sistēmas izveidi, apstiprinājums otrajā lasījumā. Yes. Still 19 people have 19 cilvēku joprojām nav nobalsojuši. Balsojam elektroniski atgādinu. Beidzam balsot. And that's passed by 26. 26 balsis par pieņemts apsveicu referentus. Tālāk. Antonio Lopesa ziņojums par trosu ceļu instalācijām. Un ja mums būtu kādi jautājumi par balsošanas sarakstu, tad uh, referents ir šeit. 21. grozījums pār eh, pret atturas pieņemts. 152 pār pret atturas pieņemts. 22., 23., 24., 25. blokā par pret atturas pieņemts. 26. par pret atturas pieņemts.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 svītrojums pār pret atturas pieņemts blokā 31, 32, 33 pār pret atturas pieņemts. 155 pār pret atturas at, noraidīts. 156 pār pret pieņemts. 3 ceturtais atkarīt. Tālāk 3637 blokā pieņemts, 157 pārpret atturs pieņemts, 38 pārpret atturs pieņemts, uh, noraidīts, 39 pār, pārpret atturas noraidīts, 40 pārpret atturas noraidīts, 159 pārpret atturas pārbaudam. So it's 159. grozījums pārbaudam. Noraidīts. 41 pārpret atturas pieņem, 42 pārpret atturas pieņem, 43 pārpret atturas pieņemts. 160 pār pret atturas pieņemts, 161 pār pret atturas noraidīts, 44 pār pret atturas pieņemts, 162 pār pret atturas noraidīts, 45 pār pret atturas pieņemts, 163 pār pret āturas noraidīts, 164 par pret āturas noraidīts, 46 par pret āturas pieņemts, 47 par pret āturas pieņemts, 165 par pret āturas noraidīts, 48 par pret atturas pieņem, 49 pār pret atturas pieņemts 166 pārpret atturas, pieņemts 50 pārpret atturas, pieņemas, pieņemts 167 pārpret atturas. Pārbaudām elektroniski. Pārbaudām. noraidīts, 51. pār pret atturas pieņemts, 168. pār pret atturas pieņemts, 169. pār pret atturas noraidīts ar tādu pašu vairākumu, 52. pār pret atturas pieņemts, 170. pār pret atturas noraidīts, 53. pār pret atturas pieņemts 171 pār pret atturas noraidīts, 54 pār mm, pret atturas pieņemts, 55 pār pret atturas pieņemts, 56 pār un 56, 57 kopā pār pret atturas pieņemts. In favor against abstentions. Par 172. pār pret atturas, atturas noraidīts. 159. Eh, par pret atturas pieņemts. 173 par pret atturas norādīts. Blokā no 60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 76, 77, 78, 177, 178 un 81. Par pret āturas pieņemts. 79, 80, 82, 83, 84, visi ir atsaukti.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 noraidīts kompromiss viens par pret atturas pieņemts, 90. svītrošana par pret atturas pieņemts, 91. līdz 99. blokā par pret atturas pieņemts, 100. līdz

pār pret atturas pieņemts. Un tagad apsvērumi. Pirmais pār pret atturas pieņemts. 142. pār pret atturas pieņemts. Trešais pār. Atvainos priekšstādātājs 143. jābalso kā par uh, papildinājumu pār pret atturas pieņemts Varam pārbaudīt 143 elektroniski. Jā, I don't know. That's passed by 19. 19 pret 17 pieņēmts, trešais grozījums pār pret atturas pieņemts, ceturtais pār pret atturas pieņemts, 144 atsaus, 145 pār pret atturas pieņemts Pieņem 146. pār eh, divās daļās, pirmā daļa bezvārdu construction par pretatturas pieņemts, otrā daļa ar vārdu construction par pretatturas noraidīts. 147. Eh, valodniecisks grozījums, 148. par pretatturas noraidīts, piektais par pret atturas pieņemts, sestais par pret atturas. Piektais tika pieņemts, sestais par pret atturas pieņemts, 149. atsaukts, 7. par pret atturas pieņemts, 8. par pret atturas pieņemts, 9. par pret atturas pieņemts, 150. pār pret atturas pieņemts, 9, 10. pār pret atturas pieņemts, 11. pār pret atturas pieņemts, 151. pār pret bez vārdiem construction word, kas pirmā daļa, kas par pirmo daļu par pret atturas pieņemts, otrā daļa ar construction workers par pret Pārbaudām otro daļu 151. That falls. Noraidīts. 12. grozījums atkrīt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 un 20. kas pār pret atturas pieņemts. Un tagad par visu priekšlikumu ar grozījumiem balsojam elektroniski. And that's passed um, by 30 un pieņemts ar 35 balsīm pret viens un divi atturējušies. Mēs vēl neesam beiguši. Vēl ir jābalso arī par Antonio Lopesam izturītam vaitam uh, eh, mandātu piešķiršanu par bēdnē, es atvainojos, saka priekšsēdētāji, ir jābalso elektroniski. Balsojam elektroniski. Un ar tādu pašu vairākumu atbalstīts uh, referenta mandāts. Apsveicu referentu un paldies par balsojumu. Nākošais balsojums ir par Jākons Sārība eh, ziņojumu par dalībvalsts pārvaldes iestāžu sasarpējas palīdzības un šo iestāžu un komisijas sadarbību, lai nodrošinātu muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu. Ļoti garš viesraksts, bet balsojums ir īs. Tātad vienkārši balsojums par trialoga iznākumu un balsojam elektroniski, sākam balsot. Okay. Thank you. And that... Paldies. 33 pār 1 pret 4 atturējušies. Paldies un apsveicām Līsu Jakonsārī. Paldies par šo balsojumu. Tālāk balsojums par Otmāra Karasa ziņojumu par normatīvās atbilstības un izpildes programmu REFIT pašreizējais stāvoklis un perspektīva. Tas ir karas atzinums par šo ziņojumu. Kompromiss viens divās daļās. Pirmā daļa, kas pārpret atturas pieņemts. Otrā daļa pārpret atturas pieņemts. Kom... Nē, grozījums divi pārpret atturas pieņemts. Septītais pārpret atturas pieņemts, 8. pār pret atturas pieņemts, 9. pār pret atturas pieņemts, 10. pār pret atturas pieņemts, diemžēl, nē, noraidīts, 8. pār priekšsēdētāja atvainojas, kompromiss 3 pār pret atturas pieņemts, 17. grozījums pār pret atturas pieņemts Kompromis 4 par pret atturas pieņemts. 22. grozījums par pret atturas pārbaudam elektroniski. Noraidīts 20. Trešais CP1 atbilstošā pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa atkrīt. 24. grozījums par pret atturas pieņemts. 25. par pret atturas šķiet, ka noraidīts. Pārbaudām elektroniski. Noraidīts. 26. Atkrīt 27. pārpret atturas. Pieņēmts 28. ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. pieņemts, vairs ne par ko nav jābalso. Tālāk kompromisa grozījums 5 par pretaturas pieņemts. 37. par pret atturas pieņemts. 38. par pret atturas noraidīts. 40. ar mutisko grozījumu un Balsojums par daļām. Balsojam par pirmo daļu. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Sestais kompromiss. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 42. grozījums kā papildinājums par pret atturas noraidīts. 48. par pret atturas noraidīts, 49 par pret atturas pieņemts, 50. par pret atturas pieņemts, 7. par pret atturas Priekšsēdētājs atvainojas, tas ir kompromiss 7 par pret atturas pieņēmums, 59 par pret atturas noraidīts, 61 par pret atturas pieņemts, 60 par pret atturas noraidīts, 62 par pret atturas noraidīts, 63 par pret atturas. Pārbaudam 63. elektroniski. Has passed pieņemts 64. par pret atturas. Pārbaudām 64. Pieņemts 65. par pret atturas. Pieņemts Kompromiss 8 par pret. Vēlties pārbaudīt 65, un nu, lai tā būtu, pārbaudam elektroniski 65. Tā ir fūlen. Noraidīts. Kompromiss grozījums 8 par pret atturas pieņemts un uh, balsojam par atzinumu ar grozījumiem elektroniski personāla balsojums. Sākam balsot. Passed by 24. Beidzām balsot 24 pār, 3 atturējušies 12 pret. Paldies, apsveicam. Um, autors un jūsu uh, ieguldīto darbu. Tālāk balsojam par Gālpēlts uh, eh, atzinumu par ekonomikas pārvaldības sistēmas pārskatīšanu, padarītā darba izvērtējumu un jauniem uzdevumiem. 15. grozījums par pret atturas pieņēmums, kompromiss 3 par pret atturas pieņēmums pieņemts. 23. par pret atturas. Vai varam to pārbaudīt? Vēl divi nav nobalsojuši. Beidzam balsot noraidīts. 24. ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņēmums, 25. par pret atturas noraidīts, 26, 27. par pret atturas noraidīts, 26. par pret atturas pieņemts, 29. par pret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 pret atturas noraidīts, 52 par pret atturas noraidīts, 53 par pret atturas. Šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudam elektroniski. ja ir pieņemts 53. 54. par pret atturas pieņemts. 55. divās daļās par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. Pirmais grozījums par pret atturas noraidīts, otrais par pret atturas pieņemts, trīs par pret atturas pieņemts. Kompromiss viens par pret atturas pieņemts. Astotais grozījums par pret pārbaudam elektroniski. Pieņemts. Devītais grozījums par pret atturas noraidīts, kompromiss divi par pret atturas pieņemts, 12. par pret atturas pārbaudām 12. elektroniski. Pieņemts. 13. grozījums par pret atturas pieņemts, 14. par pret atturas pieņemts. Un balsojam par atzinumu projektu ar grozījumiem. Personāla balsojums balsojam. By... Pieņemts 33 pār, 2 pret 4 atturējušies. Apsveicu atzinuma autoru. Paldies! Un visbeidzot, eh, balsošanas sarakstā pēdējais eh, balsojamais jautājums ir. Filices Husmenovs atzinums par Eiropas enerģētiskās drošības stratēģiju. Kompromiss viens par pret atturas pieņemts. Eh, pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Septītais grozījums par pret atturas noraidīts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. Desmitais grozījums par pret atturas noraidīts. Vienpadsmitais par pret atturas noraidīts. Divpadsmitais par pret atturas pieņemts. Trīspadsmitais Atsaukt 14. par pret atturas, nepārbaudām 14. elektroniski. That's fallen, thank you. Noraidīts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 16. grozījums līdz 23. visi atsaukti, 24. par pret atturas atkrīt, 25, 27 arī atsaukti, 28. par pret atturas noraidīts, 29. atsauks 30. par pret atturas noraidīts noraidīts. 33. par, pret, atturas, pieņemts. 35. par, pret, atturas, pieņemts. 37. par, pret, atturas, noraidīts. 38. par, pret, atturas, noraidīts. 40. atsaukt, 41. par, pret, atturas, noraidīts 42 par pret atturas. Pārbaudam šo elektroniski. Četrdesmit otrais noraidīts. Četrdesmit trešais par pret atturas Noraidīts 48. par. Pret. Pārbaudam šo te elektroniski 48. grozījums. Pieņemts. 49. par. Pret. Atturas. Noraidīts 51. par. Pret. Atturas. Noraidīts. Kompromiss 4 par, pret, atturas, pieņemts. 5-3 par, pret, atturas, noraidīts. 54. Eh, atsaukts, 55. par, pret, atturas, pieņemts. 57. par, pret, atturas, noraidīts. 58. par, pret, atturas, no, noraidīts. 59. par pret atturas pieņemts. 64. par pret atturas nav skaidrs. Pārbaudam 64. pieņemts.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

ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts, 80. par pret atturas noraidīts, 81. par pret atturas noraidīts, 82. par pret atturas šķiet, ka noraidīts. Pārbaudam 82. Norādīts. Un tagad balsojam par atzinumu projektu elektroniski personāla balsojums. One more vote. Okay. Vēl vienam jānobalso. balso. 32 pār 5 pret 1 atturējies. Paldies eh, referentam. Un paldies arī sekretariātam un visiem asistentiem, kas ir uh, strādājuši, lai sastādītu šo balsošanas sarakstu. Paldies! The next item on the Nākamais punkts darba kārtībā ir Šaranzovas ziņojums par uh, ieteikumiem Eiropas komisijai attiecībā sarunām par transatlantisko tirsniecību ieguldījumu partnerību, bet noecinu visus pamest zāli. Dita vai šo? Tu esi gatava. Ja pareizāk sakot, pagaidīsim. Sāksim runāt par Šaranzovas atzinumu 10.20. Shall we restart um, having caught up? Dāmas kunga, kungi, atsāksim darbu. Next item on Nākamais darba kārtības punkts. Grozījumi par atzinumu projektu, ko ir izstrādājis Dīta Šāranzova par ieteikumiem Eiropas komisijai attiecībā sarunām par transatlantisko tirzniecības un ieguldījumu partnerību 226 ir eh, iesniegti grozījumi šīs atzinums, kas tiks iesūtīts galveniem ziņojumiem, kur izstrādā tirdzniecības komiteju un pie kā strādā Bens Lange. Uzreiz vārdu dodu arī atzinums sagatavotajai lūdzu. Liels paldies priekšsēdētājiem! Vispirms es vēlētos pateikties visiem ēnu referentiem un citiem kolēģiem, uh, par, lielos, pie lielo grozījumu skaitu, kādu esat iesnieguši šīm atzinumam. Kā jūs minējāt, jau esam saņēmuši vairāk nekā 200 grozījumus no visām politiskajām grupām par visiem punktiem. Skaidrs ir tas, ka te ir jautājums, pie kā ļoti daudz no mums strādā aktīvi vēlos norādīt, ka uh, lielais daudzums grozījumu ir pozitīvi. Šie grozījumi atbalsta nolīgumu. Līdz ar to es domāju, ka šīs komitejas gala vēstījums būs tāds, ka transatlantiskās tirzniecības un ieguldījuma, tirzniecības ieguldījuma partnerības var veicināt izaugsmu nodarbinātību, palīdzēt vienotā tirkus izveidai Eiropā. Vēstījums no IMCO varētu būt arī tāds, ka mēs atbalstām arī sārunu galveno mērķi, kā tas ir noteikts sārunu mandātā. Protams, ka viedokļi ir daudz un dažādi, skatot grozījumus detalizēti. Ar ēnu referentiem esmu sākusi arī izstrādāt kompromisa grozījumus. Līdz šim esam vienojušies par ļoti daudziem principā, un arī nedēļas beigās būs gala saraksts izstrādāts. Katra kompromisa mērķis ir uh, atspoguļot visu lielāko grupu viedokļus kompromisa garā Es kā atzinuma sagatavotāja esmu saņēmusi un pieņēmusi arī individuālos grozījumus un pieņemtos, ko es citādāk varbūt nebūtu darījusi. Tas arī skaidri atspūgļots balsojuma sarakstā un es arī domāju, ka Andrē Fretu vispārējie varēs piegrist balsošanas sarakstam. Runājot par atsevišķiem grozījumiem, es neskatīšu tagad tos katru atsevišķi. Uh, Esmu pārliecināta, ka kolēģiem būs iespēja arī minēt savos komentāros, kāds ir viņu grozījuma galvenais vēstījums. Tā vietā es vēlos uh, tagad jūs iepazīstināt ar vispārējo pieeju, kādu es uh, īstenošu ar tātad šim rekomendācijām. Aicinu balsot pret visiem grozījumiem, kas ir ārpus IMCO komitejas kompetences jo īpaši pret grozījumiem, kurus iesnieguši deputāti, kas nav šīs komitejas locekļi, pat ja es piekrītu šiem grozījumiem pēc būtības principā, tomēr šis grozījums mazina iespēju, ka šo atzinumu ņems vērā nopietni. Tātad jārunā tikai vienīgi par punktiem, kas ir mūsu kompetences sfērā, piemēram, visi grozījumi par ISDS būs ar mīnuszīmi. Varu arī apliecināt kolēģiem, ka būs plašas debats par šo jautājumu INTA komitejā un arī plenārsēdē. Tā skaitā arī jautājumu par iespējamu modernizētu iesdēs klauzulu. Tajā pat laikā es zinu arī, kā laikas būtu arī mūsu IMCO tekstā, INTA to neiekļaus savā balsošanas sarakstā. Tātad tie būs tikai vārdi, lai arī cik aizlīgs būtu debats šeit. Iesaku ēnu referentiem to visu ņemt vērā, izstrādājot arī um, ziņošanas rekomendācijas, ieteikums tālāk. Mūsu interesēs ir uh, šo atzinumu izstrādāt pēc iespējas īsāku, lai šo atzinumu varētu atbalstīt Inta komiteja. Uh, ar 14 um, atzinumiem. Inta komitejas debatāti ļoti pozitīvi raugās un raudzīsies vēl pozitīvāk uz īsāku tekstu nekā uz gārā atzinumu tekstu. Līdz ar to man balsojuma ieteikums arī um, būs likt mīnus zīmi grozījumiem, kuru ideja jau citviet tekstā ir atrunāta. Tas būs arī tā, ja pats strikt runājot viens grozījums aizsāk, kā, kā tas, ka piemēram pievienot vienu un to pašu teikumu katrā punktā. Tātad mums ir jābūt lakoniskiem atzinumā. Lūk, tie ir mani ievada vārdi un sagaidu diskusijas. Paldies! Thank you very much. Liels paldies! 226 grozījumi nav gluži vēl rekords šajā parlamentā, tomēr grozījums skaits ir gana liels, un liels paldies par to, kā izskaidrojāt, kādu izvēlēsieties pieeju. Gail Pelts kundze, lūdzu. Nagyon sajnálja, hogy eh, nem tud... Paldies, Šābas kundze atvainojas, viņa nevar piedalīties šīs dienas sanāks. Švāba kungs piedalās misijā, līdz ar to viņš atvainojas par to, kā nevar piedalīties sanāksmē. Līdz ar to es viņa vietā arī nodošu jums viņa idejas kā jau Švāba kungs arī paziņojis pirmajās debatēs, viņš ir ļoti apmierināts ar priekšlikumiem, grozījumiem un vēlas arī turpināt darbu šādā pat garā viņa vārdā. Es vēlētos pievērst jūsu uzmanību dažiem grozījumiem. 160 par standartizāciju Švāba kungs uzskata, ka uzklausīšana bijusi ļoti konstruktīva. Tas norādīja, kādi ir uh, izaicinājumi. Šakungs arī tur gatavs turpināt sadarbību ar referenti, atzinums sagatavotāju, lai varētu rast jaunu formulējumu 120. grozējam Švāba kungs vēlētos, um, lai šī uh, šis partnerības nolīgums neietekmētu lēm, brīvību arī lēmt par eh, šo ratchet klauz, klauzulu, lai to nevaidzā, nevarētu piemērot eh, pakalpojumiem, kādus sniedz līgumslēdzē iestāde. Tātad, lai to neuzticētu trešajai pusēji Švāba kungs ir arī konsultējies ar komisiju. Viņi ir vienojušies par šādu uh, izņēmumu. Tas ir jāatspoguļo tekstā 96. 112. grozījumi. Švāba kungs uzskata, ka šeit mums ir jānodrošina tas, lai visi nosacījumi par valsts iepirkumu un par koncesijām, lai tas viss palikt spēkā. Tas ir jāatspoguļo atzinumā Švāba kungs, ir atvērts sadarbībai ar atzinumu sagatavotāju, lai varētu vienoties par labāku formulējumu, izstrādājot 4. un 6. Um, grozījumu kompromisus. Viņš uzskata, ka citi kompromisu grozījumi tagad ir pieņemami, un arī atzinums sagatavotāji var rēķināties ar ETP grupas atbalstu. Esam gatavi turpmākajai sadarbībai. Paldies! Demos kundze, lūdzu, paldies. Priekšsēdēji Gepārds kundze, diemžēl nevarēja ierasties šodien uz sanāksmi. Uh, bet viņa tiešām atzīst atzinumet sagatavotāju smago darbu. Viņa cer, ka tā būs iespēja vienoties par ļoti skaidru īsu atzinumu no IMCO komitejas. Gebhards kundze detalizēti neapraksta katru savu grozījumu. Izteikšu komentārus par galveniem principiem, kādus viņi vēl, vēlas redzēt atzinumā. Vispirms Jāsaka, ka S&D grupa jau tradicionāli vēlas nodrošināt to, lai TTIP nolīgums nāk par labu Eiropas pilsoņiem, patērētājiem un strādājošiem vēl vairāk, jo tas tika minēts arī ETP komentāros ļoti svarīgi, lai pakalpojumu jomā tiesības kādas pašlaik ir atrunāts Eiropas regulātoriem šai jomā, lai šīs tiesības netiktu pārkāpts, jo īpaši, kas attiecas uz sabiedrības interesēm valsts iepirkumu, šeit stingri noraidām arī šo raketu klauzulu. Ja valsts pakalpojumi netiek izslēgti no sarunām, tad ir ir eh, jāievēro, pat ja turpinās sarunas pie šī jautājuma, jāievēro pilsoņu intereses. Par regulatīvo sadarbību jānodrošina, lai vides augstie aizsardzības standarti, patērētāju tiesības, lai šie standarti netiktu samazināti, ka kāds kundze arī stingri iestājas pār sadarbību arī savas valsts noteikumiem, lai tas tik ņemt vērā. Jau tas ir atrunāts arī Eiropas iekšē tirgus likumdošanā. Sociāldemokrāti uzskata, ka tēti bez ambicioza pieejas, bez ambiciozas pieejas valsts iepirkums sektoram neradīs nekādu vērtību ES un ASV. Mums ir jārod risinājums valsts iepirkuma jomā. Jā. Visbeidzot, atkārtošu ka mums sociāldemokrātiem ļoti svārīgi ir rast labu līdzsvaru lai ievērotu pilsoņu, strādājošo, patērētāju intereses. Un, ja tas tiks nodrošināts, tad, protams, atbalstīsim atzinu. Paldies! Vai kāds pārstāv Maklārgins kundzu? Es esmu Rēna referents patiesībā. Jā, Dāltēm kungs ir dizaina referents. Es arī vēlos pateikties referentei par ļoti smagiem uzmago darbu, divi vairāk nekā 200 grozījumi par atzinumu nelikumdošanu ziņojumam. Tas tiešām ir liels izaicinājums, bet es atbalsta arī to, cik nopietni komiteja strādā pie šī jautājuma un cik arī ir svarīgi uh, tētību uh, un cik svarīgi tētību ietekmes dažādām jomām. Arī paldies, ka atzinumu sagatavotāji arī pieņems grozījums, kas nav interkomitais kompetencija, tas ir ļoti svarīgi, jo tātad uh, tētību ietekmēs arī nozares, kas ir mūsu kompetencijas, līdz ar to. Uh, arī pie tā ir jāstrādā. Es varu atbalstīt tikai vienīgi šādu pieeju. Un tad mums arī ir jākoncentrēs lietām, kas mums ir jādara. Tālāk runājot par mūsu nostāju, grupas nostāju, esam ļoti apmierināti ar kompromisu grozījumiem. Uzskatām, kā referenti šeit tiešām lieliski pastrādājusi. Uh, groz, uh, kompromisu grozījumi ļoti labi, neliela problēma ir ar desmito sectors covered by the agreement, ar nolīgumu uh, Eh, nosakti, no, nu, nosaktās nozeres, sarunātās nozeres, tātad tur varētu būt vēl šaubas, bet tās tāds nelielas šaubas. Bet kopumā esam ļoti apmierināti ar to, kādā virzienā atzinums iet. Jo īpaši attiecībā uz patērētājiem tētip tiešām ir ļoti liela iespēja. Tik tā, cik tā mēs nodrošinam standarta aizsardzību, tad mēs varam ar to nodrošināt, ka uh, preces būs lētāks un pieejamāks uh, mūsu patērētājiem Eiropā. Tas ir ļoti labs mērķis. De, Denis. Paldies, Viki. Varu apstiprināt, ka arī mani kolēģi ir iesniegusi daudz grozījumus ir iesaulēs izteikties, jāteic, ka tad, kad mēs runājam par INCO kompetencēm, tad te ir divi virzienus, ko jākoncentrējas vispirms patērētāja tiesības un pārvaldība. Tētipa pārvaldība. Jo tas ir tirzniecības un investīcija nolīgums, bet praksē mēs šeit izveidojam jauniekšējo tirgu. Šis iekšējais tirgus varētu vēl tik tālāk paplašināts, kā tas ir piemēram ar ASV un Kanādu. Un, uh, Te mēs varam arī runāt, piemēram, no klusā okeāna tirgus līdz Japānas tirgumu. Es domāju, ka jā, viss šis jautājums ir tētip pārziņā. Līdz ar to tēti pārvaldībai arī ir jābūt mūsu jautājumam. Es nezinu, kāpēc tādā zinām sagatavojas saka, ISDS nav imko kompetencē, jo nākotnē arī šie tirgi būs atkarīgi no ISDS sistēmas no šīs strīdu šķiršanas, piemēram, Eiropas Sanības tiesa Luksemburgā nāk uz klāja ar atzinumu decembrī par Eiropas Savienības pievienošanās nolīgumam, Eiropas Savienības cilvēktiesību konvencijai. Es, nekā, es par šo vēl neesmu redzējis nekādu atzinu, varbūt tas ir vēl agri, mums vēl nav šāda teksta par uh, tētību, ir par cita, bet nav par tētību. Bet es varētu iedomāties, jā, kā Eiropas Savienības tiesa arī varētu rast un izteikt savu atzinumu par dažādiem pārkāpumiem un izteikt vienkārši savu atzinumu par ISDS spriedumiem, kas iet citā virzienā. Patiesībā nekad tas nav pētīts. Mēs esam skatījumi bijuši par regulatīvo sadarbību nākotnē, ja ir vienošanās par šo regulatīvo sadarbības komiteju, vai tad IMCO teiks tikai jā vai nē, vai arī mēs varam iesniegt grozījumus par šo regulatīvās sadarbības komiteju vai padomi. Tad kā tas viss notiks, un man ir jāteic, ka. Kā ar šo pieeju, kur mēs koncentrējamies uz ieteikumu skaitu, kas ne, ko iesniegs šī komiteja, un tad nevis runāt par saturu, par mūsu turpmākā darba saturu pie iekšējā tirgus, es domāju, ka tas ir pārāk šauri. Arī šo pēcpusdienu, kad runāsim par kompromisiem, ir jārunā šie jautājumi arī ļoti, par tiem jārunā ļoti nopietni, par iekšējā tirgus nākotni ir jārunā nopietni. Uh, un nevis vadīties pēc principiem, kurus nekad neesam piemērojuši darbā pie citiem atzinumiem. Paldies, Paskāls, tagad Durankungs, paldies, Viki. Durankungs, runāšu tā tad arī savā vārdā. Tātad viskārtībā. Es jau norādīju iepriekšējo sanāksmē, man ir iespējas, ka te ievērojami atšķiras filozofija par to, kā strādāt ar šo transatlantisko tirgu. Es pateicu Šanancovs kundzei par ieguldīto darbu, par to, ka arī esat mēģinājusi iekļaut uh, dažus regulatīvos uh, elementus, kas varbūt ir nedaudz pret jūsu pārliecību par iekšējo tirgu un valsts iepirkumu. Paldies, ka ņemt vērā mūsu apsvērums. Un pilnībā piekrītu De Jonga kunga tikko sacītajam par regulatīvo sadarbību un par šo privātu arbitrāžu. Mēs nevaram komitejā, kuras mērķis ir aizsargāt iekšējo tirgu un nodrošināt arī patērētāju aizsardzības plašākajā nozīmē, mēs nevaram uzskatīt to par kādu marginālu jautājumu. Uh, šo jautājumu par regulatīvo sadarbību. Šis jautājums ir absolūti fundamentāls par to, ka regulatīvās sadarbības rezultātā nevar nākotnē liekt Eiropas Savienībai pieņemt jaunus standārtus noslēdzot šo nolīgumu ar ASV, tādējādi mēs galīgi un absolūti atteiktos no Eiropas Savienības neatkarības. Tas ir absolūtā pretrunā ar to, ko mēs aizstāvam šeit komitejā. Līdz ar to šīs debatas mēs nevaram novērst eh, tikai vienīgi runājot par procedūru vai teikt, nē, tas nav mūsu kompetenču sfērā, bet tas tā nav. Tas eh, skar. Uh, tieši iekšējo tirgu un standarts, kāds mēs vēlamies tur noteikt. Līdz ar to atļaujos arī pēc De Jonga kunga komentāriem uzstāt uz šiem jautājumiem, lai tie ļoti tieši arī tiktu uh, skatīti Inko komitejas atzinumā, vēl vairāk tādēļ, ka arī jau uh, visai plaši par to runās gan sabiedrība, gan arī speciālisti. Uh, Līdz ar to tiešām būtu pārsteidzoši, ja IMCO komitejai nebūtu sava viedokļa par šo problemātiku, kaut vai tikai tādēļ, lai pievērstu tam uzmanību un teikt, ka mēs nevēlamies, ka šī regulējošā sadarbība un arī strīdu izšķiršana, um, ka tā ierobežotu Eiropas Savienības neatkarību. Par pārējo noteikti būs vēl kompromisi. Desmitais kompromiss piemēram, kur būs dažādi elementi un definēsim, ko tad mēs vēlamies aizstāvēt, aizsargāt. Vēlreiz liels paldies atzinuma sagatavotājai par to, ka šajā punktā esat iekļāvusi nu, to galveno, ko mēs vēlamies šeit um, saglabāt pāri neesat paņēmis pilnīgi visu zaļo priekšlikumus, to es pilnībā apzinos. Par šo ratchet klauzulu, par pakalpojumiem. Mēs arī gribētu tātad eh, to redzēt pakalpojumu jomā, lai mēs eh, šeit nepiežamies pie kaut kāda veida liberalizācijas. Tas ir trešais kompromis grozījums Tad ir vēl viens jautājums, ne nu, pārāk detaļās neiedziļināsimies, bet pieturēsimies pie um, vispārējiem principiem, tātad horizontāls izņēmums par dažādiem pakalpojumiem, audiovizuālais veselības aprūp, izglītība un tā tālāk, kas tikai arī izņem no Balkensteina direktīvas. Mēs arī vēlētos, lai tas tiktu izņemts no šīs partnerības nolīguma. Uh, Tātad, ja tas nav direktīvā, tad būtu žēl, ja tas būtu iekļauts nolīgumā, jo vienkārši pēc tam būs arī jo, tiesību konflikts. Izņemsim to no nolīguma, līdz ar to arī tur nebūs nekādas problēmas. Tālāk valsts pakalpojumu finansējumu 16. pāns Eiropas Savienības līgumā, tas nav atrodams šeit, mēs gribētu, lai tas tiktu skaidri šeit minēts, ka mēs vēlamies turpināt finansēt valsts Eh, pakalpojumus, lai tur nekāda problēma nav. Nu, lūk, es domāju, ka esmu izteicies jau pārāk gari. Un vēlreiz, kas mums šeit ir ļoti svarīgi, ir, lai Eiropas Savienība sev neliedz iespēju nolīgumā definēt standārtus, kas ir nepieciešami, lai aizstāvētu iestātos par saviem pilsoņiem. Lūk, paldies! Okay, so Mrs. Trzynski. Trzinska kundze, paldies. Priekšsēdētāji, es vēlējos visu pirms teikt, ka mēs izdodam atzinumu par sarunām, par kurām mēs praktiski neko nezinām. Tās notiek aiz slēgtām durvīm, pretrunā ar pārredzamības principiem, un mūsu līdzpilsoņi nav par to informēti, un mēs paužam ļoti būtiskas bāžas un uzskatām, ka šīs bāžas ir leģitīmas, ka beig beigās tās, šis nolīgums nāk tikai par labu ASV, ka būs mm, agresīva ietekme uz mūsu tirgiem, kas nav gana aizsargāti Eiropas Savienībā. Ir bažas, ka šis mm, nolīgums, mm, kad tiks zaudēti uh, standarti, un tas mums tiks uzspies, mēs, bet mēs to nevēlamies. Nebūsim naivi, ka stiprākais uzvar tirniecībā. Būsim gan drosmīgi teikt, ka mēs nesam gatavi e, stāties šādā negodīgā konkurencē, kur mūsu uzņēmumiem trūkst darbības aizsardzības un nevajadzētu domāt, ka ASV e, pametīs savu uh, Mm, protekcionisma pro, e, politiku mums par labu. Te ir izslēgtas vairākas strateģiskas jomas, kuras būtu neaizsargātas atvarot tirgus. Jūs sakāt, ka mm, e, mazie uzņēmumi e, varētu arī gūt labumu, bet te ir tāda nerealizējams vēlmes. Un riskējot tikt sauktiem par populistiem, es uh, tajā pašā laikā neaizmirstu, jo īpaši francūžu un citu bāžas vēlos atgādināt, ka franči un vairums citu tautu noraida šo projektu. Nevis tāpēc, ka projekts būtu slikti paskaidrots vai ka viņi būtu muļķi, bet viņi vēlas to noraidīt, apzinoties redzamo realitāti, kuru jūs savos ārtajos krēslos esat aizmirsuši. Mūsu lauksaimniecības un lauksaimniecības mazie un vidēji uzņēmumi no tā cietīs. Tāpēc es piedāvāju grozījumu, kas ir pavisam vienkāršs un demokrātisks. Sarunu beigās un ņemot vērā sekas, kādas tēti būs uz mūsu līdzpilsoņu dzīvēm, es vēlētos, lai komiteja aicina rīkot referendumu visās ES dalību valstīs. Tas eh, tikai darītu godu jums un eh, parlamentam, eh, jo. Mm, ir arī jāinformē pilsoņi par to, ko nozīmētu nolīguma pieņemšana, un tādējādi mēs arī atrisinātu šo necauradzamības problēmu. Otra lieta ir, ka mēs dotu cilvēkiem vārdu, un um, te ir bailes ēst um, safabricētu šo pārtiku, un ka mēs nezināsim, ko mēs ēdīsim, bet uh, ir eh, demokrātiski jārespektē gaidas, kura, kādas ir mūsu vēlētājiem. Paldies! Uh, lūdzu, tagad veidošu runošanas sarakstu un informējiet, ja vēlties izteikties. Paldies, Vikija, saka Bildes kundze, par ļoti labo atzinumu. Esmu pārsteigta par daudzajiem grozījumiem, ja tas saistīts ar debatēm, kas mums būs klausīšanā, tad eh, tas ir satraucoši. Mēs izsakām kritiku pirms vēl esam ko vispār redzējuši. Un citos eh, pārunu raundos mēs īsti neesam redzējuši progresu un mums vajadzētu pēc iespējas vairāk atvērto daļu atvērt komisijai, lai tā varētu vest pārunas, bet mēs Gluži pretēji visas bailes un antiamerikānisko noskaņojumu, populismu mm, šeit uh, pie, mm, izmantojam um, aizbildinoties ar to, ka ir jāaizsargā mūsu pilsoņi, bet uh, informācija ir bijusi publicēta, direktīvas ir publicētas, jo tas nekad tirniecības nolīguma vēsturē nav bijis tik cauradzams un uh, skaidrs process. Publiskās debates, kas mums bija oficiālās komitejas sanāksmēs, to pierāda. Bija uzklausīšanas, bija semināri, bija atvērtas diskusijas, un publika varēja piedalīties, uzklausīt informāciju un pati spriest, bet mm, tā, tā vietā, lai būtu lielāka skaidrošana, uh, un sapratne cilvēkiem ir leģitīmas bailes par dzīvnieku labturību, par patērētāju aizsardzību, par pārtikas kvalitāti. Mēs te vienkārši sekojam tādam populismam. Tas ir ļoti neatbildīgi. Es vēlētos um, atbalstīt referenti, ka mums ir mm, jā. Izmanto šis īstais brīdis, nevajag pazaudēt iespēju, un mūsu bažas ir tādas, ka ASV beigās novērsīsies no mums un um, drīzāk prioritizēs nolīgumu ar Āziju. Un te ir šī problēma, ja mēs uh, nenoslēdzam vienošanos ar savu lielāko tirzniecības partneri ASV, un ar kuru mums ir vistuvākie uh, standarti, ar ko tad Eiropas Savienība pasaulē slēgs šo nolīgumu. Tā vietā mēs te diabolizējam ASV, izturamies tā, kā tā būtu trešā uh, Uh, valsts, ka tur būs hormonu mm, piesātināta pārtika un tā tālāk, bet um, vienīgā lieta, ko mēs zinām ka man, man, par mandātu, ka sarunu vedējs nevar mainīt standartus un Eiropas likumdošanu var mainīt, var mainīt tikai mēs paši, nevis kādi citi. Un, Tā tas ir visās nozarēs un ka uh, iepirkumos, darba ņēmēja tiesībās un citur uh, tā paliek mūsu kompetence, kāpēc mēs tagad um, krāpjam un maldinām savus pilsoņus, ka, ne, mm, ka likumdošanu varētu tagad mainīt. Neviens komisijas eh, sarunu vedējs to nevar darīt, vai tad jūs, kā Eiropas parlamenta locekļi, to nezināt? Kāpēc mēs maldinām pilsoņus, kāpēc mēs eh, aizmirstam par miljoniem jaunu darba vietu. Un te jau ir šīs darba ņēmēju tie, e, jautājums, ka dot darbu, netērējot nodokļu maksātāju naudu. Kā mēs, tāpēc ir jautājums, kā mums paturēt savu pozitīvismu un kodolīgumu tekstā, e, lai, un es piekrītu, ka investīcija aizsardzībai nav nekāda sakara ar imko, tas ir tehnisks jautājums, kas ir visos nolīgumos un. Uh, Ar to es arī noslēdzu. Pat eh, nolīgumā, ko mēs jau uh, noslēdzām ar Kanādu, ir skaidrs izņēmums vides, mm, nu, veselības un uh, veselības aizsardzības jomā. Un jūs varat arī iepazīties ar šī nolīguma tekstu, cik tālu tas ir mm, izstrādāts, un tas nekad vēl nav, tā nav bijis ļoti demokrātiski. Would some others, any other Vai vēl kāds eh, vēlētos izteikt kādu komentāru? Vai komisija vēlas komentēt? Hido Hubens, kas ir nodaļas vadītājs. Ekautera kungs no komisijas tomēr, jā. Uh, Man jāatvainos, jo Hugenkungs nevarēja ierasties. Esmu eh, policija, politikas koordinācijas nodaļas pārstāvis eh, Digitrēdes. Pateicos eh, par darbu pie mm, kompromisa grozījumiem un es ceru, ka tie novedīs pie pozitīviem rezultātiem attiecībā pret ASV un kas nāks par labu pilsoņiem, uzņēmējiem, darba ņēmējiem, arī mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un citiem. Un uh, Tas, protams, ir mūsu visu kopīgais mērķis. Es vēlējos tikai komentēt vienu lietu, kas šeit izskanēja, un, no kuras izrietātu arī vairāki secinājumi. Min, tika minēts iekšējais tirgus, ka TTIP ietekmēt iekšējo tirgu, un tas iespējams ir tāds pārpratums, jo TTIP mērķis ir tirniecība, tas ir tirniecības nolīgums, te ir regulatīvās operācijas aspekts kas pārsniedz citu mm, tirniecības nolīgumu veidus, bet tas neradīs kādu citu iekšējo tirgu un neskars kopīgos nolīgums. Tas neskars veidu, kā mēs pieņemam lēmumus Eiropā, kā mēs veicam regulēšanu un kā šis parlaments strādā. Es domāju, ka tas jau skaidri izskanēja no vienas no vicepriekšsēdētāju puses. Un uh, tas joprojām būs mm, pušu kompetencē, nebūs kāda pārklāšanās, ka tiks uzspiesti lēmumi Eiropas Savienībai vai arī ASV T tipa rezultātā. Tas nozīmē arī, ka T tipa saglabās visas vērtības, kas mums ir svarīgas, ka ir ne tikai tiesība veikt regulēšanu, bet arī iepirkumu jomā ir ļoti liela skaidrība, ka nebūs nekādas apņemšanās, kā piemēram izglītības nu, veselības un tam līdzīgās jomās, un līdz ar to ir arī šī ratšit klauzula, kas mm, tāpēc nav īpaši jābūt satrauktiem par iepirkumu. Mēs arī runājam par pēc iespējas augstākiem standartiem, nevis zamākiem ES standartiem, un mēs arī e, piekrītam tiem, kuri vēlas ambiciozu nodaļu par publisko iepirkumu. Mm, to mēs turpinam no savas puses uzsvērt un uh, arī nemainīsim to. ASDS tika minēts šajā saistībā. Es vēlos uzsvērt, ka mans trījums kundze rītdien Inte komitejā mm, sniegs kādas sākotnējās idejas, kā mēs komisija redzam tālāk ISDS reformu un pēdējā lieta. Uh, kas arī izskanēja, ir par iespējamo ietekmi, kāda varētu būt ISDS nolēmumiem uz ES tiesību sistēmu. ES tiesas un Eiropas Savienības tiesa piemēro Eiropas Savienības likumdošanu. ISDS nepiemēro Savienības likumdošanu, bet tos noteikumus uh, kas ir eh, noteikti līgumā, mm, respektīvi noteikumi par mm, investīciju un, eh, un tos, un tāpēc mums ir nepieciešama šī arbitrēšanas sistēma, kura uzsvēršu piemēro tikai tos noteikumus, kas ir atrunāti nolīgumā un nu, neko citu. Nu, vēlreiz vēlos pateikties komitejai par konstruktīvo pieeju un darbu, kas ir paveikts strādājot pie kompromisa grozījumiem. Lielas paldies! Es pati sevi arī runātāju sarakstā iekļauju, jo vēlos izteikt īsu komentāru. Lielas paldies par jūsu darbu, paldies par jūsu uh, lielo koncentrēšanos, jo uh, ir jāparūpēs par to, lai trade komisija tomēr iepazīstas ar rakstīto, ka tur nav viss vēlmju saraksts, bet ka ir ļoti konkrētas lietas, jo komiteja ļoti mm, aktīvi daudz gadus strādājusi, lai palīdzētu mm, biznesiem strādāt, lai noņemtu barjeras un ka mēs te necenšamies vienotu tirgu izveidot pāri ekonomiku, pāri okeānam, bet mēs cenšamies uh, izveidot tirzniecību un atceļot šīs šķēršļus un barjeras, un ka, te bija runa par um, šo nē, um, par citu barjeru atcelšanu, kas ir svarīgs arī mazajiem uzņēmumiem, par sta standartu atšķirībām, tas ne, nav obligāti slikti. Nevar teikt, ka mums labi standarti vai slikti vai viņiem, bet uh, mēs uz priekšu varam mm, kopīgi ņemt no šķēršļus, slogus, mm, palīdzēt mūsu uzņēmumiem, kad tie vēlas eksportēt pāri Atlantijas okeanam. Tas varētu būt uh, viņiem ērti. Un tas ir ļoti svarīgi, mums nevajadzētu apdraudēt uh, pašu likumdošanas uh, vai regulējošo procesu. Bet nu, es domāju, ka mēs daudz ko varam darīt, lai sniegtu kādu mm, sabiedrības uzticību tam. Un Anna arī man atgādināja par to, kā veselība, vīde, droši pārtiks aizsardzība netiks apdraudēta šajā nolīgumā. Mums ir jāparūpējas par to, lai cilvēkiem būtu uzticības šajā jautājumā. Un galīgais mm, noslēguma punkts ir, ka vajadzētu nodaļu prasīt, eh, kas būtu gana skaidra par eh, publisko iepirkumu. Tas eh, mums ir īpaši svarīgi mūsu komitejā, kas ir mūsu kompetence. Mums jāparūpēs par to, ka mēs aizstāvam šo jautājumu, mm, ka tas būtu daļa no nolīguma. Dita, vai jūs vēlaties komentēt par to, kas ir izskanējis un varbūt arī par laika grafiku informēt? Paldies, es atzīmēju to, ka daži kolēģi jau ir aizgājuši, un tad man būs iespēja viņiem paskaidrot kompromisa grozījumu sanāksmē, kas notiks pēcpusdienā, bet es vēlētos atsaukties uz jūsu teikto un komitejas vicepriekšsēdētājs teikto, un ceru, ka šis spēcīgais vēstījums par mūsu komitejas pievienoto vērtību sarunās izpaudīsies arī konkrētā tekstā un ka mums izdosies atrast īsto līdzsvaru tekstām un ka vairums grupu varēs vienoties par kompromisa grozījumiem. Es vēlētos pateikties jums visiem, kas izteicās šīs dienas sanāksmē. Kā es saprotu un dzirdēju, mēs virzāmies pretī mm, kompromisa grozījumiem pareizā virzienā, un es domāju, ka mums izdosies galīgos kompromisa risinājumus, grozījumus atrast pavisam drīz. Paldies! Mēs plānojam balsot par ziņojumu komitejā 24. martā, un tas būs pirms Inta balsojuma 6. un 7. mājā. Paldies! So, should we move on to the next item on the agenda, which is Lisa Jakons? Vai varam sākt nākamo darba kārtības jautājumu? Tas ir Lisa Jakons arī atzinums eh, pār programmu Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu uzņēmumu un iedzīvotāju sadarbspējas risinājumu nodrošināšanu. Šeit vadošā atbildīgā komiteja ir ITRE. Paldies, Edons arī kundze, par jūsu ziņojumu un došu jums vārdu. Priekšsēdētājs kundze, liels paldies. Es atbalstu komisijas priekšlikumu par eh, šo te īpašo programmu Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu uzņēmumu iedzīvotāju sadarbspējas risināšanai īsta divi. Šī ir ļoti svarīga uh, Mm, šis ir ļoti svarīgs instruments, lai pārvarētu šķēršļus starp dalībvalstīm un dalībvalstu publiskajām iestādēm un to sadarbību. Eh, es eh, esmu pieskārusies mūsu komitejas eh, pārziņā esošiem jautājumiem, es esmu centusies neiejaukties lībe komitejas kompetencēs ITRIMKO un LIBE trīs komitejas, eh, kas strādā pie šī te atzinuma, un esmu ieteikusi arī grozījumus eh, komisijas eh, priekšlikumam. Manuprāt, svarīgs jautājums ir pilsoņi mm, un uzņēmumi. Un komisijas priekšlikumā viesrakstā ir iekļauti vārdi gan uzņēmumi, gan iedzīvotāji. Tātad šī ir tāda holistiska pieeja. Un nevar šeit runāt tikai par publiskajām pārvaldes iestādēm. Taču saturā, diemžēl, nu, šis uzstādījums īpaši tomēr e, nav atradis vietu. Un tādēļ vēlētos paskaidrojumus un skaidrojumus tam, Eh, lai iedzīvotāji un uzņēmēji tiešām iegūtu no īsta divi. Un tas ir eh, saistīts ar svarīgākiem pāntiem, kas liek eh, komisijai ņemt vērā īpašo situāciju, kāda atrodas mikro uzņēmumu un maziem vidēju uzņēmumu, un veicināt tādu risinājumu mm, rašanu, kas varētu palīdzēt MVU. Uh, Ir jāņem vērā arī pilsoņu vajadzības un uh, sadarbspējas sociālajie aspekti, ja kuram ir jāspēj izmantot pilnā mērā tās iespējas, ko mums piedāvā jaunās tehnoloģijas. Jebkura rīcība ISA divu programmas ietvaros ir jāsaskaņo ar Eiropas publisko pakalpojumu uh, sniegšanas pamatprincipiem. principiem ņemot vērā uh, sadarbspējas satvaru Eiropas Savienībā, ņemot uh, vērā koncentrēšanos uz lietotāju, iekļaušanu un piekļuvas garantēšanu. Tehniskā atbalsta sniegšana pilsoņiem un uzņēmējiem ir arī jāņem vērā. Tieši tāpat kā iespēja uh, piekļūt pakalpojumiem arī izmantojot tradicionālos kanālus uh, paralēli internetam. Arī ir svarīgs princips, ka šeit būtu jāiekļauj. Esmu uzsvērs, uzsvērus arī vajadzību, ka ir nepieciešami risinājumi, kas būs darboties eh, spējīgi arī nākotnē kā arī tehnoloģisko neutralitāti. Eh, komisijas priekšlikumā trūkst skaidrības par to, uh, kas tad īsti ir domāts aiz uh, plašā visaptvarošā termina lietotājs, jo lietotājs tiek lietots dažādos kontekstos un galu galā noved pie neskaidrībām. Tādēļ esmu piedāvājusi otrajā pantā lietotāja definīciju. Sadarbspējas risinājumu lietotājs ir Eiropas uh, publiskās pārvaldes iestādes nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī un user centricity savukārt attiec uz netiešiem uh, eh, galu lietotājiem, kas ir uh, pilsoņi, iedzīvotāji un uzņēmēji. Tātad tie cilvēki un arī uzņēmu, uzņēmumi. Vēl kāds svarīgs jautājums ir saziņa un informēšana, kā arī informācijas eh, kampaņas eh, par šo te programmu. Manuprāt, šīs te informētības eh, pietrūkst un tādēļ trešajā pantā es uzlieku par pienākumu komisijai izstrādāt saziņas stratēģiju un informēšanas stratēģiju, ņemot vērā iegūmus, ko var garantēt īsta divi programma. Un visi šie pasākumi ir īpaši mērķējami tieši uz MVU un pilsoņiem un tas būtu jādara pašā sākumā, un tieši tādēļ es šeit paredzu sešu mēnešu uh, termiņu, uh, ISA 2, lai ISA 2 stātos spēkā. Tālāk runājot par ISA 2 programmas īstenošanu, konsultāciju procesu, sinerģijām ar uh, iesaistītajām pusēm, īpaši ar pilsoņiem un uzņēmumiem. Uh, Eh, ir vissvarīgākie aspekti. MVU ir jāiesaista, jāieskaita, jāiesaista pēc iespējas lielākā skaitā projektu. Eh, es atbalstu komisijas priekšlikums par monitoringu un ISA divu programmas eh, ieviešanu un izvērtēšanu. Man tomēr šķiet, ka Eiropas parlamentam, kā Līdz likumdevējam ir arī jātiek aktīvāk iesaistītam gan ieviešanas, gan izvērtēšanas procesā. Lielas paldies! Paldies, Pānovs kundze! Paldies, priekšsēdētāji, vēlētos pateikties referentei par uh, ziņojumu un grozījumiem. Un daži no priekšlikumiem, uh, kurus es minēju mūsu tikšanās reizēs ar ēnu referentiem ir ņemt vērā. Var atbalstīt daudz no jūsu grozījumiem. Daži punkti, kas, manuprāt, ir svarīgi un kas koncentrēs uz mūsu IMCO kompetenci, kā jūs norādījāt. Es apsveicu to normu kopumu, kas attiecas uz mikro un MV, uzņēmiem un MVU, kā arī uz risinājumu meklēšanu, kas varētu atbilst viņu uh, vajadzībām, īpaši tas attiec uz publisko datu izmantošanu no pilsoņu un uzņēmumu puses. Runājot par programmu ieguvumiem un labumu, ko tā dos pilsoņiem, atbalstu to, ka ir jāuzlabo eh, komunikācijas stratēģija par ISA 2 programmu, un, manuprāt, budžets neparedz šādu saziņas stratēģiju, bet gan jau ir citi kādi viedāki veidi, kā mēs varam atrisināt šo problēmu. Tālāk, kas ir svarīgi, uh, tiešsaistē pieejami uh, reklāmas materiāli, uh, skaidrojoši materiāli, saprotamā valodā, kas būtu izvietojām programmas tīmekļa vietnē. Mēs, uh, kā deputāti, protams, varam atrast arī veidu, kā varam uh, popularizēt šo programmu, tiekoties ar pilsoņiem un uh, mūsu vēlētājiem ieguvumu, programmas ieguvumus var arī sastruktūrēt un izdarīt kopsavilkumus, un tāpēc var izmantot piedāvātos rīkus, eh, ko izmanto tiešsaistē, kas var izrādīties ļoti noderīgi šīs informācijas sniegšanai un popularizēšanai. Tālāk interneta risinājumi Jau pastāv daudz Eiropas programmu, kas jau um, paredz uh, IT apmācību uh, dažādu uh, vecumu uh, pilsoņiem Eiropā, gan vecāku gadagājumu cilvēkiem, gan migrantiem, gan cita veida um, mazāk vai, vai sliktākā situācijā esošām iedzīvotāju grupām, lai visi varētu uh, gūt labumu no vieglākas pieejas eh, publiskās pārvaldes sistēmām. Un mēs dzīvojam digitālās revolūcijas laikā, tā kā ir jāveicina e-prasmes jau eh, sākot ar skolas laiku. Nu, desmitais grozījums, manuprāt, tā kā iziet ārpus ISA divi programmas rāmjiem, jo tā nevar atbildēt eh, par e, sociālu vajadzību kaut kādu piepildīšanu. Kas attiec uz satura neutralitāti, te ir, un tīkla neutralitāti, te ir jāskatās, eh, ko jūs konkrēti domājat ar net neutrality terminu šajā kontekstā. Jūsu grozījumā viens standarta noteikšana, jāpatur prātā, ka īsa divi nav kaut kāda standarta noteikšanas organizācija, vēl vairāk eh, programmu varētu apdraudēt tas, ja tai mm, piemērot kaut kādus standartizācijas procesus un specifikācijas, ko tās izstrādā sadarbojoties ar dalību valstu administrācijām, pēc tam var uh, pārņemt šī organizācija un varbūt referente varētu nedaudz pastrādāt pie pirmā grozījuma. Nu, tas laikam būtu arī viss no manas puses. Paldies! Paldies! Esmu referente no ECR grupas. Paldies referentei par jūsu pieeju atzinumam. Mums ir jākoncentrēs iekšējo tirgu un uz patērētājiem. Un faktiski Līrai jāatstāja galvenā atbildība par visu šo programmu, bet paldies par grozījumiem, par eh, īpaši tiem, kas attiecas uz MVU iesaistu programmā. Mēs tos visnotaļ atbalstām. Pēdējā viedokļa apmaiņa. Eh, nu, šķiet, ir jākoncentrēs uz ierobežot sniegtu pakalpojumu skaitu. Ir, programmai ir jābūt e, uz lietotāju orientētai un ir jākoncentrējas uz tām sfērām, kur ir pārobežu aspekts, kur patiešām ir patērētāju vajadzības ņemtas e, vērā, lietotāju vajadzības un paties pievienotā e, vērtība, jo nav iemesla uh, kādēļ publiskam pakalpojumam nevajadzētu būt pieejamam online. Tas pagatavos lētākus un caurskatāmākus, kā arī vieglāk pieejamus pilsoņiem. Es piekrītu šiem vārdiem, bet, lai uh, sabiedrība uzticēto šiem pakalpojumiem, mums vispirms ir jāpanāk uzticība mūsu sistēmām. Mums nevajag arī sadarbspēju ieviest tikai uh, sistēmu pašu ieviešanas dēļ, un ir uh, rūpīgi jāskatās, lai mēs neparedzētu šeit vecas tehnoloģijas un noteikti, ka, lūk, visiem ir jābūt tieši šādai sistēmai un ne savādākai, citādi tā būs sadarbspējīga, pretējā gadījumā iznāks tā, ka mēs uz mūžiem nostiprināsim kaut kādas vecas tehnoloģijas, kas nebūtu nav patērētāji interesēs. ir jābūt uzmanīgiem par to, kādus web eh, pakalpojumus jāpadara sadarbspējīgus un jānosaka prioritāti šajā jomā. Un paturpinot to, ko Parnaus kundze nu pat teica par uh, tīkla neutralitāti, šeit ir jāpadomā rūpīgi par definīciju, jo pašreizējā padomas definīcija uh, Eh, padomas definīcija aplūko dažādus lietotāju eh, tipus, tātad nosakot dažādus eh, lietotāju tipus, daž, piemēram, piemēram, pilsoņus, kas lieto platjoslas pakalpojums un tā tālāk. Un arī ASV šāda pieeja tiek attīstīta, bet definīcijās, ja mēs sakam tīkla neutralitāte, tad mums ir jāskatās ļoti uzmanīgi uz definīcijām, lai tiešām ne ieciklētos uz vecajām tehnoloģijām. 41. grozījums, kur ir teikts, ka ISA 2 programmai ir jākoncentrējas uz kvantificējumiem un kvalificējumiem eh, labumiem, Mm, kas būtu saistīti ar lietotāju vajadzībām. Jā, vēlētos pieminēt, ka ir jāskatās arī uz izmaksu ietaupīšanas iespējām. Nu, tie būtu pamatpunkti no manas puses, un tālāk došu vārdu liberāļu grupas pārstāvim. Gogs kungam, paldies, paldies referentei par uh, labi paveikto darbu, šķiet, ka tas tiešām dod pievienoto vērtību šim priekšlikumam ir svarīgi, lai dalībvalsts uzlabotu pieeju publiskajiem uh, pakalpojumiem internetā. Ja mēs vēlamies patiešām vienotu tirgu, tad ISA divi vajadzētu koncentrēties uz pievienoto vērtību pārobežu kontekstā, jo arvien vairāk uzņēmumu darbojas pārobežu kontekstā un ļoti bieži tām ir elektroniski jākontaktējas ar dalību valstu administrācijām. Igaunija šeit ir ļoti eh, labs piemērs par elektronisko eh, sadarbību, bet elektroniskās procedūras citās dalību valstīs tomēr ir sarežģīts un tas rada elektroniskas barjeras. Šis barjeras savukārt neļauj patērētājiem un uzņēmējiem izmantot uh, publiskos pakalpojumus pietiekami efektīvi. Un tāpēc es atbalstu grozījumus, kas uzsver to, ka ir nepieciešamība rast uh, risinājumus nākotnē. Es atkārtoju arī ideju, ka tehniskais atbalsts ir jānodrošina pilsoņiem un uzņēmējiem arī situācijās, eh, kad tiek izmantot sadarbspējas risinājumu. Atbalstu arī grozījumu par eh, saziņas stratēģiju, kas ir vērsta uz sabiedrības informēšanu par īsa divi un eh, ieguvumiem no šīs programmas. Es domāju, ka mēs varam vēl turpināt strādāt pie normām, kas uzliek par pienākumu komisijai ņemt vērā īpašo situāciju, kādā atrodas MVU. Lielas paldies! Paldies! Šķiet, ka vairāk neviena ēnu referenta no nav klāt, šķiet, ka no goja grupas nav klāt, arī no zaļajiem, arī no FTD, nu vai vēl kāds nevēlas izteikties. Kalas kundz, lūdzu. Jā, paldies, daži papildus komentāri esmu strādājusi itrē ar ISA programmu. Es atbalstu uh, referentes pieminēto pievēršanos informēšanas eh, nepieciešamībai, lai cilvēki, pilsoņu uzņēmē zinātu par e-risinājumiem. Un šeit dalībvalstu pienesums ir svarīgi, lai eh, e- sabiedrība Eiropā izveidotu, un tieši Tādēļ arī uh, publiskajām iestādēm vajadzētu veicināt uh, e-risinājumu izmantošanu. Un, piemēram, atbilstošo datu reģistrācijā uh, un digitālajiem uh, principiem pēc eh, noklusējuma vajadzētu būt eh, visas šīs pieejas pamatā. Tas pilsoņiem ir ļoti būtiski, lai viņiem tikai vienu reizi vajadzētu sniegt informāciju publiskai, publiskajām pārvaldes iestādēm. Es arī domāju, ka vajadzētu novērtēt, vai nebūtu nepieciešamība paplašināt ES IT lielizmēra aģentu lielizmēra IT sistēma aģentūras pilnvaras. Viņi pašlaik pārvalda dažādas IT sistēmas muitas jomā un tā tālāk, bet varbūt, ka vajadzētu viņu darbības jomu vēl paplašināt. Paldies! Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties, cienījamie deputāti? Ja nē, tad došu vārdu komisijas pārstāvei Margaritai uh, Alikāsas, kas atbild par ISA 2 programmu. Jā, es atgriezīšos pie dažiem punktiem, kurus minēja cienījumie deputāti. Pirmais, kas tika uzsvērts vairāk kārt, un mēs atbalstām to, ka ir nepieciešama saziņas stratēģija un informēšana, uh, un zinot, ka programmas budžets neļauj veidot informācijas kampaņas, kas vērsts uz pilsoņiem un uzņēmiem, neskatoties to, mēs esam paredzējuši tādu rīku izstrādi, ko pēc tam valsts pārvaldes var izmantot, komunicējot ar pilsoņiem. Uh, un šie rīki var būt eh, ģeneriski un publicēti vispārējā pla eh, kopējā platformā, bet varbūt arī specifiski un attiecināti uz specifiskām rīcībām un eh, specifiskiem domēniem publiskajā pārvaldē un MVU. Vēl vairāk. Tad, kad tas attiecas uz MVU iesaisti Ir vairāki veidi, kā eh, šie uzņēmumi tiek skarti un kā viņi var gūt eh, labumu no sadarba eh, spējas starp publiskās pārvaldes iestādēm. Programma tiek realizēta caur publisko iepirkumu, tā kā jebkurš uzņēmums var pieteikties uz šiem iepirkumiem, piedalīties konkursos. Nu, svarīgi, protams, šeit ir šī te sadarbspējas izstrāde un nodrošināšana, piemēram, darbs pie pamatreģistriem, lai varētu ieviest šos once only un digital by default principus. E, tie tiek iestrādāti arī community soft prakses ietvaros, un e, šajā platformā var piedalīties visi, kas to vēlas un varbūt, ka mums vairāk vajadzētu koncentrēties uz mazo un vidēju uzņēmumu paplašinātu iesaistīšanu, ne tikai rūpēties par publiskās pārvaldes izstāžu iesaisti. Trešais veids, kā iesaistīt MVU, ir arī paredzēts un faktiski jau darbojas eh, ISA divi programmās, tas ir konsultācija process, kas jau arī tika darīts iepriekšējās programmas ietveros, izstrādājot uh, vienotu semantiku, šīs specifikācijas un šie satvari uh, tiek apspriesti publiski, tā kā jebkurš ja var dot savu ieguldījumu, kas tiks ņemts vērā, lai specifikācijas un satvaru uzlabotu. Vēl kāds punkts, ko vēlējos minēt. Komentējot jūsu komentārus, attiecas uz to, lai tas viss būtu piemērots nākotnes izmantošanai. Kritēriji un apstākļi, lai uh, nodrošinātu nākotnē drošus risējumus, ir, gar, ir garantēt uh, sadarbspēju, jo tad tas ļauj uh, Eh, izstrādāt eh, neatkarīgas aplikācijas. Ja var garantēt sadarbspēju, tad var garantēt, ka katrs spēs eh, pastāvīgi izstrādāt tālāk savas aplikācijas un netiks piesaistīti tradicionālām tehnoloģijām. Un nebūs šādi savā veidā savstarpēji atkarīgi no citām uh, publiskās pārvaldes iestādēm un publiskām administrācijām. Lūk, šie ir, paras, šie ir ļoti svarīgi principi, kas tiks ievēroti programmas realizācijā. Tā tad rast nākotnē drošus risinājumus. No mūsu puses e, tie būtu svarīgākie punkti, kurus es gribēju minēt no mūsu puses. Paldies! Referents kundze jūs vēlētos vēlreiz klausīties, jā, pavisam īsi. Paldies par kon konstruktīviem priekšlikumiem. Atgriežoties pie pirmā grozījuma, varbūt šeit jāvieš lielāka skaidrība. Tur nav izteikta prasība standartu izstrādēji, bet tiek paturēta uh, šī te iespēja, ka mēs varam atgriezties pie šiem jautājumiem, ja tas nepieciešams. Šāda veida programmām ir jābūt pēc iespējas elastīgākām, jo tehnoloģijas šajā jomā attīstās tik ļoti ātri. ka šāda veida elastība ir ļoti svarīga. lai tiešām mēs orientētos uz nākotni. Un mūsu risinājumi būtu nākotnē droši. Paldies arī komisijai par labo sadarbību, arī ēnu referentiem. Un termiņš grozījuma iesniegšanai ir 31. marts. Tā kā paldies, mums ir pietiekam daudz laika. Tā tad eh, grozījuma iesniegšanas termiņš 31. marts. Liels paldies! Un mēs tos izskatīsim 6. 7. maijā. Nu, 7. maijā laikam es būšu aizņemta ar ko citu. Nu, iznāk arī Štēlers kundze būs aizņēmta, un nu, gan jau kāds atradīsies, kas vadīs šo komiteju. Paldies! Final item on this morning's. Uh, Pēdējais punkts šī rīta um, darba kārtībā. Vai S un D ēnu referenti un var mums pievienoties? Nu jā, te atkal ir aizstājēji. Labi. I understand we have a delegation of. Uh, Tad ir arī vēl delegācija mm, Austrijas deputāti ir mūsu vidū, sveicam. Jāteic, ka Eiropas parlamentā <laughs> tagad ir tāds visai, tāda visai dīvaina nedēļa. Ir uh, nedēļa, ka tiek komitejas, bet šonedēļ ir divas dienas komiteja sanāksme. Un ir arī tā saucamā uh, šī tādā nedēļa, kad uh, deputāti atrodas citviet. Tādēļ arī ir daudz šie aizstājēji Tātad jūs redzat šeit tiešām deputātu komandas darbu vislabākajā izpausmē, bet tiešām sveicu jūs visus un gribētu kā paskaidrot, kādēļ zālē tik mēs cilvēku. Tālāk. Jautājums par uh, <clears throat> Eiropas aizsardzības tirgos notikušo un arī šī ietekmes drošības aizsardzības tēma Eiropā. Referente Galpelčs kundze Viņas paši ir arī atzin, paši iniciatīvas atzinums, Anna Gomes ir uh, atreferente. Atgādināšu arī, ka sekretariāts vēl noteikti arī koriģēs, ja kļūdos iepriekš iekšējā tirgus komiteja ir vadīju, ir spēlējis galveno lomu. Uh, tātad arī direktīvās par um, aizsardzības materiālu iepirkumu. Un tas varētu arī būt vēl tuvāko mēnešu laikā, tātad tā ir mūsu kompetence attiecībā uz valsts iepirkumu. Ir bijis ārkārtīgi liels prieks sadarboties arī ar um, tātad šo otru komiteju ceru, ka varēsim saglabāt eh, mēs eh, paši savas kompetences, kad runāsim arī par likumdošanas ziņojumu. Aicinu Gālpēlšu kundzi iepazīstināt mūsu atzinumu. Paldies priekšsēdētājiem. Jā, šī ir ļoti svarīgi diskutēt par eh, atzinumu projektu kontekstu. Šī ir asociētās komitejas procedūras jautājums. Esmu arī jau konsultējusies ar Gomešas kundzi par katras komitejas eh, kompetencēm. Mūsu komiteja ir eh, atbildīga par eh, valsts iepirkumu aizsardzības jomā un par jautājumiem, kas attiecas uz tirgus fragmentāciju. Tātad tā esam novilkuši mūsu kompetences robežas atzinumu izstrādē iepazīstināšu atzi, jūs ar atzinumu. Šīs ir pašiniciatīvas atzinums. Balstās uz 2981 EC direktīvu, kas ir pilnībā transponēta dalību valstīs. Tad nu varam teikt, ka mums ir regulatīvais atvērs Eiropas Savienības aizsardzības tirgumu un pirmā reize arī patiesībā, kad iekšējā tirgus noteikums mēs varam pievienot šajā, piemērot šajā jomā, lai nodrošinātu godīgu, taisnīgu konkurenci. Aizsardzība ir ļoti specifisks tirgus. Redzam arī šajā tirgu visā liela nacionālā tirgus fragmentāciju. Komisija arī seko direktīvas transponēšanas mērķu sasniegšanai. Ļoti svarīgi, lai arī taupības režīma laikā mūsu rīcībā būtu nepieciešamie resursi, vai tie pareizi teiktu izlietoti. Šī ļoti efektīva metode, ko es minu atzinumā Te ir arī konkrēti pasākumi, kas attiecas uz uh, valsts iepirkuma aģentūrām, kas ļauj dalību valstīm organizēt arī kopīgas uh, iepirkuma programmas. Vēlos īpaši izcelt to, ka dalību valstīm arī ir jādara viss iespējamais, lai varētu piemērot šos pasākums un nosacījumus, lai varētu varētu arī veicināt šos plašapmēr ekonomikas, lai mēs varētu arī gūt labumus no sadarbības plašā apmērā visā Eiropas Savienības zonā. Ļoti svarīgi arī minēt, ka direktīvas aptvērumā nav iekļauti atsevišķi līgumi. Tas nav jāpiemēro katra līguma nosacījumiem. Nē, šeit ir runa par īpašām sadarbības, uh, īpašām sadarbības programmām. Šīs programmas ir jāveicina. Tad arī pamatot izņēmumi no divpusējiem iepirkumiem vai iepirkumiem, kas atbilst starptautiskiem pienākumiem, nosacījumiem. Tātad uh, tie ir pamatot izņēmumi, bet uz kavē direktīvas tieši piemērošanu, un tas varētu atkal apdraudēt gurī konkurencei šajā tirgu. Līdz ar to mums ir jānodrošina tas, ka e, šie izņēmumi tiktu ļoti strikti piemēroti, ne lai e, šos izņēmumus ļautā tik neizmantot, lai vienkārši apietu direktīvas noteikumus. lai vēl vairāk varētu veicināt, stiprināt iekšējo tirgu aizsardzības, jo vēlāk būtu visiem piegādātājiem Eiropā vienādi spēles noteikumi, mums ir jārunā par ilgtermiņa diskriminējošām, negodīgām praksēm un metodēm, mums ir jācīnās pret tirgus kropļojumiem, šie offset prasības ir diskriminējošas prasības, tās ir pretrunā ar direktīvu un nenāk par labu iekšējam tirgum. Ļoti svarīgi arī, lai padome savā darba kārtībā samitā skatītu šo jautājumu un uh, šī ir lieliski iespēja. Runāt par inovācijām, lai piemērot inovācijas pasākumus arī iepirkumiem aizsardzības jomā. Tur ir, protams, jāprēc nepieciešamā piesardzība. Tad vēlos arī norādīt, ka noteikumi necaurspīdīgu praksi arī jāatrauga un ka jākontrolē arī valsts atbalsts, lai nodrošinātu godīgumu, taisnīgumu valsts iepirkumā. Jāteic, ka galvenajam mērķim būtu jābūt uh, uzticamam tiesiskajam satveram. Tas ir jāizveido, dalībvalstīm jāpieņem. Tad mums ir jāpadara pieejama arī Eiropas Savienības uh, rūpniecības politika. Es uh, ceru, ka tas viss ir iekļauts atzinumā, sagaidu ēnu referentu viedokļus, komentārus. Paldies! Um, so Olga Shanlova is. Olga Shanlova. Lūdzu. Jūs aizstājat kolēģi, jā, paldies. Atvainojos. Guķers kungs. Nevarēju šodien ierasties. Izlasījuši dažu komentārus viņu vārdām. Ekonomiskās krīzes ietekme rāda ārkārtīgi lielas problēmas aizsardzības budžetos Eiropas Savienības dalību valstīm un neļauj aizsardzības iepirkuma paketei sniegt uh, nepieciešamos rezultātus. Nepieciešams arī veikt organi koordināciju komisiju, izstrādāt aizsardzības budžetus, lai novērstu arī dublēšanos un kropļojumus tirgu un mazinātu konkurētspēju. Mums ir jāicina dalībās izmantot visus rīkus, tā skaitā direktīvā, kāda ir 2971 attiecībā uz iepirkumu centriem komentāri pār direktīvas. Uh, 20981, 43 piemērošana, lai tas nāk par labu MVU, kas attiecas uz piegādes ķēdi. Mums ir jānodrošina, lai MVU arī labāk saprastu, kāda ir piegādes ķēde, lai MVU varētu arī izmantot un piedalīties arī valsts iepirkumos, līgumos, tiesībā certifikāciju, arī mazajām kompānijām jānodrošina piekļuvi informācijai, lai būtu informācija arī par certifikāciju labā aizsardzības um, aprīkojumu tirgus darbība arī stiprinās Eiropas Savienības tehnoloģisko pamatu, veicinās konkurētspēju efektivitāti un nu, arī nodrošinās pamatu kopīgai aizsardzības drošības politikai, ņemot vērā aizsardzības budžeta samazināšanu, aizsardzības industrijas Eiropā. Uh, neslēdz eh, vai slēdz ļoti maz jaunos līgumus un visbeidzot investīcijas un eh, attīstībai pētījumiem jābūt prioritāriem. Paldies! Dan Justan. Paldies, Antonkungs. Tātad, nu jau galvenā problēma, ka dalībvalsts netērē naudu aizsardzībai, un tas nav labi nedz mūsu drošībai, nedz industrijām. Bet, kas attiecas uz šo konkrēto atzinumu, ļoti svarīgi ir uzsvērt to, cik svarīgi ir piemērot tiesisko sāsvēru Eiropas Savienības valsts iepirkuma un aizsardzības jomā, kā to arī darījusi referenta. Tas ir ļoti labi, esam priecīgi par to. Man ir daži komentāri un tad ir tādi vispārīgas uh, bāžas piektajā punktā, jo īpaši grupa neatbalsta arī offset pilnīgu izņemšanu. Ir dalība valsts, kurām tas ir īpaši svarīgi Tālāk, um, astotais punkts, zinīgi vērtē komisijas 14. gada ceļvedi un aicina arī komisiju pieņemt uh, nepieciešamības gadījumā pasākumus, bet uh, jautājums, ko cīs nozīmē, kas ir šie papildus pasākumi, tā ir nacionālā kompetence. Un tad te ir mans nākamais komentārs, desmitais punkts, kur tiek aicināta komisija arī publicē zaļo grāmatu par aktīvu kontroli. EKR nevar atbalstīt šo punktu vispār. Mēs baidāmies, ka komisija tādējādi mēģinās pārņemt vēl lielāku kontroli pār e, dalību valstu uh, Um, militāro, militāriem aktīviem, jo komisijā arī, komisija ļoti saka, ka viņi ir kritiski noskaņot pret nacionālo pieeju, ir nepieciešama Eiropas pieeja, iespējams būs tad arī nepieciešams nodrošināt atbilstīgo Eiropas autonomiju aizsardzībā un drošības jomā. Tad ņemot vērā arī Junkers sacīto šonedēļ par to, ka nepieciešama Eiropas Savienības armija, jūs saprotat, ka esam ļoti par to satraukušies. Uh, Mēs esam simtprocentīgi pret Eiropas Savienības armiju, jo aizsardzībai ir jābūt nacionālam jautājumam, un mēs cīnīsimies pret Eiropas Savienības armiju līdz beigām, un, nu, NATO vispārējo sit, drošības situācija tikai pasliktinās. Līdz ar to arī kontroli par valstu aizsardzības tirgiem un jeb kādēļ eh, šādi centieni, mēs par tiem cīnīsimies, bet, nu, lai nu kā, mēs ļoti pozitīvi tomēr uz to visu raugāmies un mēģināsim proaktīvi ar jums sadarboties. Paldies! Tīsa Šāncava. Yes, here I Un tagad Dīta lūdza Čaranzova. Jā, paldies referentē par atzinumu. Ļoti labs atzinums taču es domāju, ka mums būtu jābūt arī piesardzīgākiem runājot par šo konkrēto jautājumu. Es piekrītu atzinam sagatavotājai par to, ka mums ir jāizveido iekšējais tirgus arī aizsardzības jomā, lai radītu konkurētspējīgu, efektīvu Eiropas Savienības aizsardzības industriju, taču no otras puses ir jāsaprot arī tas, ka aizsardzības iepirkumam ir sava specifika tas ir saistīts ar nacionālajām aizsardzības drošības uh, lietām un aspektiem. 2014. gada komisijas ceļa kārte ļoti skaidri arī eh, runā un atsauc uz iepriekšējiem ceļa kārtēm par uh, drošības aizsardzības sistēmu ar mērķis ir apvienot tātad šo tirgu. Es domāju, ka Eiropas parlaments atbalsta šādu vienotā tirgus izveidi kā tādu, taču mums ir jārespektē nacionālās suverēno dalību valstu aizsardzības politikas katrā dalību valsts ir jānodrošina neatkarība tās kontrolē pār militārajiem spēkiem. Es eh, par 11 punktu arī vēlos izteikties. Uzskatu, ka esošo likumdošanu, likumdošanas īstenošana ir svarīgāk nekā radīt jaunu. Taču, jā, mēs varam pārskrīt esošo likumdošanu, lai labāk ņemtu vērā aizsardzības nozares uh, aktuālos aspektus, lai nodrošinātu arī no otras puses vienlīdzīgi konkurenci. Es gribētu, lai arī tad šī izziņošanas ziņojuma būtu tikt izstrādāt pirms jaunas likumdošanas pieņemšanas, tie, eh, lai tiešām būtu drošība par to, ka tiek risināti konkrēti jautājumi, konkrētas problēmas par šiem offsets. Es esmu pret atzinumu sagatavotāju, kā arī Čehijā. Mēs to redzam, šis, šie offseti ir palīdzējuši aizsardzības industrijām arī attīstīt aktivitātes arī reģionos, kur tas ir visvairāk bijis nepieciešams. Ja tiks uh, atņemt šie offset, tas nodarīs kaitējumu nacionālajai ekonomikai, jo alternatīvu nav. Šis kolēdzēs jautājums ļoti nopietni jādiskutē. Te vēlos arī atbalstīt atzinuma sagatavotais priekšlikumu attiecībā uz um, um, atbalsta MVU, kā arī apakšuzņēmē iesaistīšanu. Un uh, es pateicos vēlreiz atzinumus sagatavotājai par ieguldīto darbu. Igors Valtis no zaļajiem lūdzu. Nē, viņa te nav. Tālāk um, mani daži komentāri vēlreiz liels paldies par to, kādā veidā arī um, jūs strādājat, lai uzlabotu iekšējo tirgu, kā varam uzlabot arī uh, šo iepirkumu tirgu. Kādā par labu pilsoņiem, uzņēmumiem, eksportam, bet vēlreiz uh, arī pievienošos tam, ko teica arī citi kolēģi, par to, ka šī nozara ir ļoti jūtīga. Tur ir arī delikāti jautājumi par nacionālo aizsardzību, drošību un nacionālajām kompetencēm. Četpunkts četri. Te nevajadzētu radīt mākslīgus um, ierobežojums iz, eh, izņēmumiem, dažkārt izņēmumiem ir ļoti labs pamats. Un tas, ko teica arī Šanzovs kundze par to, ka komisijai arī jāsēdā īstenošanas ziņojumi un likumdošanas priekšlikumi, ja tas ir nepieciešams, tad vispirms ir, tad ir nepieciešams likumdošanas priekšlikums. Esam balsojuši arī par labāku likumdošanu, birokrātijas samazinājumu. Tad es saprotu, ka arī šajos tiesību aktos arī varētu mazināt lieko birokrātiju, refit kontekstā, bet piekrītu arī liberāļu sacītajiem, ka varbūt būtu jāiepazīstinās arī īstenošanas ziņojumu, un tas jāizanalizē pirms mēs lemjam, kurā virzienā vēlamies iet. Komisija. Komisija nav ieradusies. ja mēs vēlamies saglabāt savas kompetences, mums ir arī šeit aizsardzības komitejā ir jāmin tas, ka šie jautājumi ir īpaši delikāti, tādēļ arī ir šie izņēmumi, atkāpes, satiec uz tieši nacionālu raksturu jautājumiem. Peltskundz, Galpeltskundz, vai jūs vēlaties uh, vēl ko teikt. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies visiem par komentāriem, par ieteikumiem. Kā jau es teicu, mūsu kompetenci šeit ir ļoti ierobežotas. Tējām pa tādu šauru ceļu, taču mums ir jāizmanto šīs iespējas jāsēdā pie vienotā tirgus. Pilnībā piekrītu Andu referentiem par to, ka šī nozara ir ļoti specifiska un delikāta. Es nedomāju, ka Andu referenti uzskrīta ka nacionālās kompetences būtu šeit jāierobežo. Es tā nedomāju. Un uh, nekādā gadījumā šī, šīs robežas mēs netaismies pārkāpt. Pateicu sociālistiem par tad, tad prioritātēm pētniecībā, MVU iesaisti. Tas jau ir iekļauts arī manā apzinumā. par eh, kompensāciju um, izslēgšanu, pārtraukšanu. Šo punktu mēs varam pārskatīt. Tālāk, astotais punkts. šī zaļā grāmata. Desmitais punkts. Jā, tas ir atbilstīgi un piekrīt arī suverenitātes jautājumam. Bet nu jāizmanto šī iespēja par īstenošanas ziņojumu likumdošanas priekšlikumiem. Tas tikai norāda nākotnēji. Mums ir jābūt tātad informētiem par nākamām fāzēm, to vēlēs uzsvērt. Vēlreiz liels paldies par ieteikumiem, arī būs ēna referentu sanāksme. un cerams vienosimies par kompromisiem. Paldies! Paldies! 31. mārts ir grozījuma iesniegšanas termiņš. 20. aprīlī runāsim par grozījumiem. Grozījuma pieņemšana komitejā 23. aprīlī. Liels paldies! Tādēļ noslēdzam šī rīta sanāksmi, tiekamies trijos kur būs viedokļa apmaiņa ar komisāru Jurovu. Pareizi.